il presidente sono pronte le schede? Allora... Tātad atsākam eh, darbu. Paldies! Jaunie balsošanas biļetēni ir sadrukāti. Otrā vēlēšana kārta trīs viceprezidentu ievēlēšanai. Viena balss skaitītāja ir jāizstāja Tāleres kundze. Viņa paziņoja mums, ka viņai jādodas uz kādu sēdi, tādēļ mēs tagad izlozēsim vienu vārdu. Honorevole Roberta, Me Roberta Medzola skundze. Vai viņa ir klāt? Vai Medzolas kundze ir klātesoša? Honorevole Mezzo. Mezzolas kundze. Non c'è. E allora... Nav klāt. Rovana Plumbas kundze. Vai jūs pieņemiet šo funkciju? Labi, paldies! Aicinu balsu skaitītājs doties pie attiecīgās uh, balsošanas uh, urnas. Plumbas kundze eh, atbildēs par balsošanas urniņu N līdz ar urnu. Atkārtošu reglamentu. Mums vēl ir trīs amati, pa kuriem, kuriem jāievēl uh, personas, bet jūs varat tikai tātad rakstīt maksimāli trīs vārdus savas balsošanas lapiņās, citādāk balsošanas lapiņa būs nedrīga. Varam jau izdalīt balsošanas lapiņas. Tātad maksimāli trīs, minimāli divas vārdus atzīmēt lūdzu. centrului. Allora la votazione aperta. Mm, sākam balsot. Balsojums ir atklāts. Jūs varat tagad nodot savu balsi. Sont terminēlē operācijām? Vai visi ir nobalsojuši? Allora, le operazioni. Labi. Balsošana ir beigusies. Es tagad uh, lūkšu balsu skaitītājs doties uz zāli R11, lai saskaitītu balsis un sēdi. Sēde tagad ir pārtraukta.